Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 806. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 807. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 808. Lūdzu, balsojam! Noraidīts. Sākotnējais teksts. Pirmā daļa par, pret, atturis, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturis, pieņemts. 127. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. noraidīts. 128 par, pret, atturas, noraidīts. 129 par. Mm, lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 149. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 89. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 150. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 90. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 113. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Norēdīts. 91. Lūdzu, balsojam. Norēdīts. 130. Lūdzu, balsojam. Norēdīts. E, beidzam. Norēdīts. 92. Par pirmo daļu. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. Otrā daļa. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 131. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 132. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Ir kā tehniska problēma.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 Mm, vienkārši mums atsakās strādāt visa balsošanas iekārta. Ceram, ka tas ir uz laiku. Ah, okay, okay, okay. So we have to vote one <laughs> uh, per, per, uh, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare 131. Allora, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare il 131. La vota... Tehnisko iemeslu dēļ mums ir jāpārbalso par 131. Lūdzu, balsojam par 131. Beidzam. Noraidīts. 132. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. Ceturtais par pret atturas Pieņemts. Piektais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 94. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 151 par pret atturas noraidīts. 905. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 906. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 907. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 908. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 99. Lūdzu, balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais. Lūdzu, balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. Lūdzu, balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 114 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 152 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 102. Lūdzu balsojam. Beidzam. Noraidīts. 6D. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 115 par pret, atturas, noraidīts. 116 par, pret, atturas, noraidīts. 7 par, pret, atturas, noraidīts. 134 par, pret, atturas, noraidīts. 8 par, pret, atturas, noraidīts. 9 par, pret, atturas, noraidīts. 10 par, pret, atturas, noraidīts. 11 d Lūdzu, balsojam! Beidzam! Norādīts 12 par, pret, atturas, norādīts 2 par, pret, atturas, pieņemts 13 par, pret, atturas, norādīts 14 par, pret, atturas, norādīts 107 par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 atturas noraidīts 17 par pret atturas noraidīts 18 par pret atturas noraidīts 135 par pret atturas pieņēm, eh, noraidīts 19 par pret atturas noraidīts 20 par pret atturas noraidīts 21 par pret atturas noraidīts 22 par pret atturas noraidīts noraidīts 23 par, pret atturas noraidīts 25 par, pret atturas noraidīts 26 par, pret atturas noraidīts 27 par, pret atturas noraidīts 28. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts 29 29 par, pret, atturas, noraidīts. 3 par, pret, atturas, noraidīts. 30 par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudām elektroniski. Par otro daļu elektroniski lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. par. Pret. Atturas noraidīts. 117. par. Pret. Atturas noraidīts. 32. Lūdzu elektronu e, eh, balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 303. Lūdzu balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 118 par pret, atturas, noraidīts 304. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnēs teiks pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts 305. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Norādīts 37. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Norādīts 136. Lūdzu, balsojam. Norādīts 119. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. Noraidīts. 38. Lūdzu, balsojam! Beidzam! Noraidīts 39. Lūdzu, balsojam! Beidzam! Norādīts 40 par, pret, atturas, norādīts 41 par, pret, atturas, norādīts 42 par, pret, atturas, norādīts 43 par, pret, atturas, norādīts 44 par, pret, atturas, norādīts 108. Lūdzu, balsojam! Beidzam! Noraidīts. 109. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 45. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts 46 par. Pret. Atturas. Noraidīts 47 par. Pret. Atturas noraidīts 48 par pret atturas noraidīts. <clears throat> BY pirmā daļa pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 49 par pret atturas pieņemts. Nē, nē, piedošanu, noraidīts, noraidīts. 50. par pret atturas pieņemts. Noraidīts sākotnējais teksts pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 51. Lūdzu balsojam. Beidzam. Noraidīts sākotnējais teksts pirmā daļa. Lūdzu balsojam. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Pieņemts. Trešā daļa. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Pieņemts. 42. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 110. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 53. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 54 par, pret, atturas. Noraidīts. 111 par, pret pret atturas noraidīts. 55 par pret atturas noraidīts. Un tagad par kopumā personāla balsojums. Lūdzu, balsojam! Approvato. Complimenti al. Pieņemts. Apsveicam referentu. Alla fine della votazione faccio una notazione. Alla... Un līdz ar to arī balsošanas beigās man būtu piezīme. Es iepriekš vēl nenorādīju, ka jau ir izskatīts pirmā lasījumā parlamentā, vai ir iebildumi pret šo paziņojumu. Nē, nu līdz ar to pirmā lasījumā ir izskatīts priekšlikums. Paldies! Līdz ar to divu minūšu tehnisks pārtraukums un tad būs iespēja kolēģiem sniegt savus balss skaidrojumus, un citiem savukārt iespēja doties ārpus zāles. Lai gan mums arī jāpabeidz visi balss skaidrojumi līdz 14.30. Tas ir skaidri atrunāts ar arotbiedrībām. Allora, iniziamo con le dichiarazioni di voto. Ricordo che dovranno terminare alle 14. Labi, tad sāksim ar balsojumu skaidrojumiem, kas ir jānoslēdz līdz pulkstēm 14.30. Tie balsojuma skaidrojumi, kas nevarēs tikt uzklausīti šeit šodien, var izskanēt rīt pēc balsojuma. Tad sāksim ar Marijas Irēnas ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Notis Marijas, viena minūte, lūdzu. Marija, eh, honorevole Notis. Deputāts eh, Mar Marijas kungs, lūdzu. Atkārto priekšstādātais. Eh, Priekšstādāja kungs nevalda klusums, tāpēc man ir grūti tagad sākt uzstāšanos. Es aicinu kolēģus klusām doties prom no telpas, ja viņi to dara, lai netraucētu cilvēks, kas vēlas uzstāties. Lūdzu, Marijas kungs, vienu minūti. <clears throat> Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondam ir iespēja sniegt ievērojami ieguldījumu darba vietu atbalstā nodarbinātības atbalstīšanai. Jo tādā brīdī, kad globalizācija ir novedusi pie milzīga bezdarba līmeņa, pie uzņēmumu ārpakalpojumu izmantošanas, pie mazo video uzņēmumu iznīcināšanas, es domāju, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds var atbalstīt un arī turpmāk atbalstīs centienus, lai bezdarbnieki varētu pārkvalificēties un gūt ekonomisku atbalstu. Diemžēl Grieķijā līdz šim nav izmantots finansējums no šī fonda, kas būtu varējis ievērojumi mīkstināt uh, situāciju, kad Grieķijas tauta uh, visu memorandu rezultātā nonākusi uz nabadzības sliekšņa. Turklāt tā būtu Tas ir papildu atspaids arī uh, uzturēt darba vietas uh, automātisko darbu automatizācijas procesē. Paldies, nākošais runātais budžeta komiteja, saka Hovard kungs. Mēs regulāri saņemam un apstiprinām ziņojas par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds. Neviens nevēlas skatīt šo ziņojumu apstākļu dēļ, taču tas mums uh, sniedz iespēju sniegt atbalstu uh, cilvēkiem, kas zaudē darbojas globalizācijas dēļ. Uh, Somijā, uh, Nokia gadījumā, Spānijā, arī Grieķijā, tekstilrūpniecības industrijā un citās nozerēs. Šādi esam solidāri palīdzējuši cilvēkiem visgrūtākajos apstākļos. Uh, apmēram 1,6 miljārdi eiro tuvāko gadu laikā būs pieejama no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda. Es augstu vērtēju šī ziņojumā, šai ziņojumā paredzētās izmaiņas, kas padara vienkāršāts procedūras praktiski pie uh, sniedzot atbalstu. Kopš uh, jūlija ir bijis 60, uh, kopš 2017. gada jūlija ir bijis 61 gadījums pār par uh, desmit dalību valstīs kur ir izmantots. Šis fonds, diemžēl, apvienotā karalists nepiedalās. Paldies, Palmer kungs. Es atbalstu ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu, balsoju par šo ziņojumu. Šis fonds uh, palīdz uh, atbildēt uz uh, pārmaiņām ar vienmainīgai ekonomikā Tas attiec uz mākslīgo inteliģenci, automatizāciju, pārēju uz uh, zemu oglekļu izmešu, nulles oglekļu izmešu ekonomiju. Taču es aicinu kolēģis mācīties uh, no nesenajām mācībām īpaši apvienotās karalistas uh, pieredzē, kur, piemēram, tērauda rūpniecībā un ogļu ieguve ir zaudēts darba vietas un uh, Tad eh, tagad ir darba vietas ar eh, neregulāru darba grafiku un eh, apmaksu. Es aicinātu kolēģus Eiropas Savienībiem ne tikai radīt darba vietas, bet arī domāt par to, kāda veida darba vietas tiek radīts. Mums ir vajadzīgs cilvēku cienīgas darba vietas, labi apmaksāts. Paldies, man Mikina kungs, vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji! Globalizācijas iespaidā uzņēmuma restruktūrizācija apdraud daudz darbņēmēju, taču neuzskatu, ka globalizācija ir negatīva parādība. Tā mums arī sniedz milzīgas iespējas, kas nebija pieejams mūsu vecākiem. Taču tagad mums ir vajadzīgs vairāk solidaritātes un vēros pateikties Marija Renu, manu sociāls kolēģi no Beļģijas, par to, ka viņa atbalstīja šādu pieeju ziņojumā. Es augstu vērtēju ziņojumu, kurā atainojas vides eh, ekoloģiskie, ekonomiskie apsvērumi globalizācijai. Taču Globalizācijas problēmas risināšana nav iespējama bez sociālo politiku izmaiņas. Ja jūs paraugāties uz Latviju, manu valsti, tur zemā dzimstība un uh, augsta emigrācija uh, kaitē nodarbinātībai. Kā ziņojums no izmeklēšanas uh, žurnālistiem secināja, ir kā pār par pusi iedzīvotāji līdz 2020 eh, gadam būs eh, pār par 50 gadu vecas. Un tāda manā valstī pusi iedzīvotāji būs pensionāri. Paldies. Klūns kundze. Paldies priekšstādā augstu vērtēju ziņojumu. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds sniegs atbalstu tiem, kas zaudēja darbu lielu pārstruktūrēšanās izmaiņu dēļ pasaulē vai ar ekonomikas finanšu krīzes rezultātā. Es augstu vērtēju noteikumus, kas tiek piedāvāti, lai samazinātu uh, fonda iedarbināšanai vajadzīgo slieks no 500 darba ņēmējiem, kas zaudē darbu uz 200 jo ir bijuši daudz uzņēmumu, kas nav spējuši kvalificēties šī fonda saņemšanai iepriekšējo noteikumu dēļ īrijā ir veiksmīgi izmantot šis fonds, eh, desmit projekti ir kvalificēti, tas attiecas uz Delmiriku, Top Top Watch un arī darbietas saistībā ar Lufthansa uzņēmumu. Šis fonds papildina nacionālos pasākums, kas paredz eh, bez darba palikušos cilvēkus integrēt darba tirgu. Paldies, Kelī kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es tāpat kā mm, kolēģi Klūne augstu vērtēju šo ziņojumu un es uzteicu referentes darbu, ka tātad mums ir jāpaildzina šī fonda darbība. 2017. gadā 611 miljoni e, eiro e, tika e, atvēlēt no šī fonda pārpa 35 tūkstoši cilvēku varēja pārkvalificēties un iegūt jaunu darba vietu. Un daži arī izmantoja iespēju paši izveidot savu uzņēmumu. Es īpaši augstu vērtēju to, kā ir paredzēts fonda iedarbināšanai bez darba palikušo darbinieku skaits e, tagad e, sa samazinās no 500 uz 200. Šis ir lielisks fonds, tas apliecina Eiropas Savienības ar vienu pukstošo sirdi. Paldies! Lopes Kotaņie ziņojas par sociālo, Eiropas sociālo fondu plusu. Taupības pasākumi un vardarbīga ekonomikas pielāgošana novedusi, novedušas Eiropu pie bezdarbnieku armijām un miljoniem eh, bezdarbnieku. Un pasākumu, kas paredz mīkstināt šādu veidu politiku, izpaužas ar Eiropas uh, sociālo fondu, plus tomēr ar to nepietiek. Katrā ziņā Eiropas sociālā fonda plus finansējums jāizmanto uh, eh, periferijā, uh, eh, Eiropas Savienības ziemeļu, uh, dienvidu valstīs, lai cilvēki varētu pārkvalificēties. Uh, lai tiktu sniegts atbalsts īpaši ilgu laiku bez darba palikušiem darbņēmiem un uh, lai novērstu nabadzības izplatīšanos, ir jāstiprina sociālā valsts. Šiem pasākumiem, šim finansējumam jātiek izmantotam no dalībās puses pēc iespējas aktīvāk. Īpaši tas attiec uz Eiropas dienvidu valstīm, kas, uh, ir, kuras ir skāršas memoranda. Paldies, Nekov kungs! Paldies, priekšstādē kungs. Es balsoju par Eiropas uh, sociālā fonda plus, jo ir sociālie izaicinājumi saistībā ar eh, jaunatnes bezdarba un uh, eh, atšķirību starp uh, izglītības sistēmu piedāvātajām prasmēm un darba tirgu vajadzīgajām tām ir jābūt mūsu prioritāte. Citāda Eiropas Savienība apdraudēs spiediens. Es ceru un ticu, ka nevienliecības pārvarēšana būs mūsu uzdevuma prioritāte un ka piedāvātie pasākumi aizsargās bērnus, bērnu, nabadzību bērnu vidū uh, Eh, ir izplatījusies pār par pus bērnu iedzīvotāju skaitā Bulgārijā. Un tas arī skar viņu piekļuvi izglītībai. Tas tiešām ir bažas rosinošs signāls. Mūsu pienākums ir nodrošināt perspektīvas mūsu jauniešiem. Paldies, Mamikina kungs, lūdzu. Vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji. Kolēģi, šī ziņojuma lielais iegums ir tas, ka dalībvalsts var elastīgi novadīt līdzekļus visefektīvākiem mērķiem, vai tas attiecas uz darba tirgu, sociālo aizsardzību, veselības, izglītības aizsardzību, darba apstākļiem. Taču es uzskatu, ka Komisijai ir jāpārskata, kā un uz ko šie līdzekļi tiek izmantot. Es to saku tāpēc, ka dažās valstīs, kā Latvijā, ir ļoti specifisks problēmas Latvijā. Krieviski runājošā minoritāte, kura ir 24% no iedzīvotāja skaita, nevar iegūt augstāko izglītību Krievu valodā. Tas nozīmē, ka no 2019. gada septembra mūsu bērni nevarēs uh, iegūt augstāku izglītību. Uh, Krievu valodā, savā dzimtajā valodā, un eh, bezdarba līmenis ir 11%. Tas nozīmē, ka mūsu jaunieši nevar nostāties uz akadēmiskā vai profesionālā ceļa ļoti diskriminējošās valodas politikas dēļ. Mums tas būtu jāpārtrauc. Paldies! Paldies, Palmerkungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, vicepriekšsēdētājs. Pēdējo reizi, kad es pārbaudīju, Eiropas Savienībā netrūka pārtiks. Uh, plaukti mūsu lielveikalos un uh, tirgos uh, līkst no svara. Taču, diemžēl, daudzās dalībvalstīs mēs redzam, ka pieaug uh, rindu garums uh, pie bezmaksas pārtikas uh, izdales. Viena lieta, ko mēs varam darīt, lai šāda pārtikas nepietiekamība uh, izplatītos, ir pielikt punktu Brexitam bez noteikumiem. Protams, ka ne jau pārstāvju palātā, apakšpalātā deputāti visaugstāko cenu par to maksās, bet gan parastie cilvēki uh, vienošana, be, Eiropas Savienības pamešana apvienotai karalistē bez vienošanās smagi skars visnabadzīgākos cilvēkus. Tātad šis piedāvājums tulīt pat ir jāņem nos no sarunu galda. Paldies, Maletič uh, kundz, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nevaram piekrist priekšlikumam samazināt uh, ieguldījumu Eiropas sociālajā fondā par septiņiem miljardiem eiro. Tātad Eiropas parlamenta piedāvājums virzās pretējā virzienā palielinājumam jābūt līdz 106 miljardiem eiro. Šis instruments ir ļoti svarīgs, lai Eiropa iegultu jaunas prasmes digitālo uh, pārs, pārveidi, īpaši tas attiec uz jauniešu nodarbinātību, un lai solidāri uzlabotu dzīves kvalitātes cilvēkiem ar invaliditāti un arī marginalizētās grupas iekļauts sabiedrības dzīvē un arī, lai nu, izskaustu nabadzību. Īpaši saistībā ar nabadzības bērnu vidu izskaušanu. Tāpēc mēs vēlamies panākt lielāku finansējumu, plašākas aktivitātes, jaunas zināšanas un sociālo solidaritāti. Paldies! Klūna kundze, lūdzu, vienu minūtu. Es augstu vērtēju parlamentu priekšlikumu šodien stiprināt šo fondu nākošajam finansējuma periodam līdz 2027. gadam. Eiropas uh, sociālais fonds apvieno veselu virkni fondu, uh, jaunas uh, nodarbinātības institīvu, atbalstu vismazāk aizsargātām sociālām grupām un Eiropas sociālā institīva ir vērsta uz bezdarba novēršanu, uz nabadzības izskaušanu un uh, sociālās neiekļautības novēršanu. Īpaši uzsvars ir uz jauniešiem un bērniem. Tātad šī fona, fonda vērtība ir tā, ka tas ir mērtiecīgi vērsts uz uh, individiem, kas palīdz viņiem attīstīt vajadzīgās prasmes, ņemot vērā uh, darba vieta automatizācija, globalizācijas iespēdē, iespējā, kā mēs jau teicām, un te tiek iekļaut arī mūža izglītība, arī tā ļoti svarīga un apmācība. Tāpēc es augstu vērtēju šo ziņojumu un ir būtiski, lai mēs turpinātu atbalstīt Eiropas sociālo fondu plus arī turpmāk, jo pilsoņi no tā gūst labumu tiešā veidā. Paldies! Šuica kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšstādātā. Augstu vērtēju šo komisijas priekšlikumu par Eiropas sociālo fondu plus laikam līdz uh, 2027. gada, no nu, 2021. Te nav runa tikai par nodarbinātību un sociālo iekļautību. Sociālais fonds ar vienu ir daļa no sociālas kohēzijas politikas, tas iekļauj arī Eiropas jaunatnes institīvu un citas problēmas, kas ar vienu būs daļa no kohēzijas politikas līdz tā kā mums tagad ir 106 miljārdi eiro paredzēt, manuprāt, tas ir pietiekams finansējums 27% no kohēzijas politikas. Un ir labi, ka ir paredzēta šī finansējuma piešķiršanas vienkāršošana, procedūra optimizēšana. Tas ir labs solis un atbalsta Eiropas sociālo fondu plus. Paldies! Nik Kolo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kaputo kungs. Es balsoju par Eiropas komisijas ziņojumu, laikam no 2021. līdz 2027. gadam par Eiropas sociālo fondu plus, lai veicinātu nodarbinātam sociālo atbalstu. Un Tā arī tiek spērt solā, soļi tālāk uz Eiropas sociālas dimensijas atbalstīšanu. Jauniešu dzīves eh, kvalitātes veicināšanai jābūt mūsu prioritātei. Dažās reģionos ir ļoti augsts jauniešu bezdarbs. Tā tad ir jāizvērš personalizēti pasākumi kopā ar Eiropas eh, jauniešu garantijas eh, fondu jāpanāk, ka jaunieši atgriež darba tirgu finansējums jāizmanto, lai veicinātu darba tirgus eh, darbību, atbalstot eh, nodarbinātības dienas, sniedzot vadlīnijas darbaņēmiem. Sociālā nevienlīdzība, kas valda Eiropā, ir pamats pažām, tāpēc Eiropas sociālais fondam plus ir jātiek izmantotam, lai apkarotu uh, nabadzību un panāktu lielāku sociālo iekļautu. Paldies! ka būtu kungs tā pāriem pie paska, kas ar animo ziņojumu. Roza Demato, FDD grupas vārdā, divas minūtes. Par spīti uh, balsojumam, kas bija pamats bažām par diviem grozījumiem, ko mēs iesniedzam saistībā ar deficīta uh, aplēsēm un līdzfinansējumu, uh, īpatsvaru. Mēs balsojām par šo ziņu, jo šeit ir eh, mēģinājuma atvieglot um, procedūras finansēm piešķiršanai. Mums izdevās uh, sarunu gaitā arī iesniegt mūsu trīs eh, grozījumus, un tas noved pie konsolidētā teksta, par kuru komiteja nobalsoja atbalstoši. Arī piekrasts un jūras projekti ir iekļauti pirmajā pieejā. agrāk um, uh, kuģniecības, uh, jūrniecības projekti bija tikai otrās as uh, ietvaros, bet šie projekti ir strateģiski svarīgi Itālijai un citām piekrastes valstīm. Bija paredzēta, ir paredzēts viens miljards eiro jaunajam investīciju instrumentam, lai veicinātu inovācijas līdzfinansējumu. Uh, īpatsvars bija 8% līmenī, un tagad ir iepriekšējā finansējuma arī uh, likme ir paaugstināta. Tagad ir vairāk likvidās, lai sāktu projektus uz vietas. Mēs uzskatām, ka visiem elementiem ir jātiek izmantotiem, lai panāktu ilgspējīgas attīstības mērķus. Mums ir jānodrošina, ka šie centieni tiek pastiprināti un uh, piektajam pilotu projektiem arī ir jākoncentrējas uz saiknēm starp reģioniem, kas ir vairāk attīstīti, mazāk attīstīti. Un tad mums būs reģionālās inovācijas un ekosistēmas tiks izveidotas. Tā mēs varam aizvērt to aizu, kas pastāv starp reģioniem, gan valstu vidū, gan citās valstīs. Marijas kungs, lūdzu. Eiropas reģionālās attīstības fonds, kā mums zināms, ir atbalsta reģions un interrēga programma ir bijusi svarīga, lai stiprinātu pārobežu attieksmes ekonomiskās saiknes starp dalību valstīm, kas ir kaimiņos. Kaimiņu būšana bieži vien var izpauties arī negatīvi zināmām ekonomikam, jo ir tādas valstis, piemēram, kā Bulgārija, kurās ir zem nodokļu likme, un tas negatīvi ietekmē Evras, Dramas un Serru e, reģionu, kas ir kaimiņos Bulgārija, un tā tiek veidots, varētu teikt, nodokļu dempings. Tāpēc Interreg ir jāizmanto, lai atbalstītu tās ekonomikas, kas tiek pakļauts nevēlamai konkurencei no kaimiņu valstīm. Un jāsniedz atbildes tādām valstīm kā Grieķija, lai tiktu atbalstīta ekonomika, uzņēmumi kas tiek pakļauts nevēlamāji konkurencei, tāpēc, ka tās ir kaimiņos Bulgārijai, kas tiešām, tiešām nodarbojas ar, ar um, nodokļu, ar nodokļu dempingu, jo tur arī maz pievienotā vērtības nodokļu likme. Devičs kundze, lūdzu. Paldies. Interreg programmas tiešām ir ļoti svarīgas, lai stiprinātu Eiropas solidaritāti, jo īpaši pirmais elements, kas ir saistīts ar pārobežu sadarbību. Tāpēc esmu ļoti priecīga, ka parlaments ir pieņēmis finansējumu palielinājumu pārobežu sadarbībai, jo tagad šis piešķīrums ir lielāks nekā sākotnē komisija rosināja. Mēs runājam par 11 miljārdiem eiro šajās programmās, kas ir jāizmanto efektīvi un pēc iespējas vienkāršāk. Tāpēc esmu priecīga, ka vairāk grozījumu, kurus iesniedzu procedūras vienkāršošanai, ir pieņemti un ka nākotnē mums būs mazāks administratīvais sloks. Runājot tieši par programmu īstenošanu, jo tā ir problēma, ar ko saskars finansējuma saņēmēji. Un pēdējais elements - inovācijas - arī ir ļoti svarīgs. Un es ceru, ka arī šeit finansējumu palielinās par 0,3%. Paldies! Paldies, Šuica kundze! Vienu minūti! Paldies! Esmu interesēta šajā jautājumā jau no laika, kad biju ēnu referente AFET komitejā tieši šajā jautājumā. Uh, Gribu pateikties Reģionālās attīstības komitejas locekļiem, kas strādāja pie šī jautājuma, lai palīdzētu palielināt tā nozīmi. Eh, ceram, ka varēsim samazināt procedūras sarežģītību, lai finansējumu būtu vienkāršāk saņemt, un tas bija tas galvenais darba iemesls. Mēs zinām, ka pamata iemesls Intereg izmantošanai pirmkārt ir tāds, ka ir jādod iespēja veikt pārobežu sadarbību. Tie tiešām ir nelieli projekti, varbūt pilsoņi savā starpā sadarbojas. Atbalstu šo ziņojumu un ceru, ka tas nodrošinās lielāku elastību, ļaus labāk izmantot līdzekļus, samazinās administratīvos šķēršļus, un šie projekti nāks par labu mūsu pilsoņiem. 11 miljārdi eiro nav maza nauda, un es atbalstu šo iniciatīvu un atbalstu arī parlamenta darbu, kas apstiprināja finansējumu palielinājumu. Paldies, tagad pārējiem pie ziņojuma par pesticīdiem. Lūdzu, Niko kungs, vienu minūti. Balsojot par ziņojumu, mēs devām skaidru signālu Eiropas komisijai un arī nozarei par to, kā jānotiek ķīmisku vielu uh, atļaušanai un arī izmantošanai, salīdzinām ar to, kā tas notiek šodien. Ir jābūt pilnīgai pāredzamībai, ražošanā, atļauju piešķiršanā un tā tālāk. Mums nav nepieciešami vai nav vajadzīgi tādi gadījumi kā Dwayne Johnson gadījums. Mums nav vajadzīgs, lai cilvēki saslimtu ar vēzi, lai panāktu kaut kādas izmaiņas. Mums ir jāizstrādā jaunas neķīmiskas auga aizsardzības metodas, uh, jo vairākas šodien izmantotās ķīmiskās vielas rada risku un arī apdraud veselību, bioloģisko daudzveidību un arī bitinieku iespējas turpināt savu darbu. Mums ir jāiegulda lielas pūles, lai cīnītos pret nelegālu pesticīdu ieviešanu, lai palielinātu kontroli pie Bulgārijas robežas lai no tā iegūtu Eiropas pilsoņi. Faranis skundze vienu minūti. Paldies, esmu ārkārtīgi priecīga, ka piedalījos kā aizvietotāja īpašās komitejas darbā saistībā ar pesticīdiem, un esmu priecīga par ieguldījumu, ko deva mana grupa lai sagatavotu ziņojumu gala versiju. Esam arī apmierināti ar šodienas balsojumu, kas pilnīgi noteikti ir solis pareizā virzienā, nodrošinot lielāku pārskatāmību visā atļauju piešķiršanas procesā. Jo īpaši pēc tam, kad radās e, šaubas par to, kas tad īsti notiek ar glifosādiem un efsu. Bija stop glikosaida kampaņa, kur varbūt varēja arī turpināt, bet, nu, jebkurā gadījumā šis ir solis pareizā virzienā, jo glifozīti ir neselektīvs pesticīds, kas skar visus augus, pat tad, ja arī devas atšķirās. Tas viegli nesadalās dabā. Manā reģionā Pūlijā, Sorento, tika atklāts liels daudzums glifosātu uh, apkārtējā augsnē. ķīmiskie pesticīdi manā uh, reģionā uh, ir prioritāri, un uh, tas rada baužas, bažas. Evīka kundze, lūdzu, vienu minūti. Paldies! Es arī esmu apmierināta ar balsojumu rezultātu par šo svarīgo ziņojumu. Tātad, kā tiek piešķirts atļaujas pesticīdiem? Visbeidzot, Eiropa var reaģēt uz to, kas ir svarīgs daudziem Eiropas pilsoņiem, kas sauc šos produktus par toksiskiem ne tikai veselībai, bet arī vidē un bioloģiskai daudzveidībai. Tagad var spērt šos soļus uz priekšu, lai beidzot mums būtu neatkarīga, publiska un zinātniska novērtēšanas iespēja balstoties tātad zinātniskiem pierādījumiem. Tas ir mērķis, uz kur mums jāpār, jāvirzās, lai nodrošinātu, ka nebūtu tādas Monsanto veida skandāli atkal. Eiropā ir jāaizsargā vide un arī pilsoņu veselība, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Godens kundze, vienu minūti. Par to, kādā veidā mēs izsniedzam atļaujas pesticīdu lietošanai Eiropas Savienībām, Pirmkārt, ir jādrūm veids, lai Eiropā tiktu nodrošina pārtikas nekaitīgums. Un tādēļ glifosfāta atkārtota pa, nu, izvērtēšana atklāja, ka kopējā sistēma ir ļoti vāja. Tad arī parlamentā, mūsu īpašās komitejas ietveros, mēs tomēr spējam vienoties par ļoti pieticīgu teksta versiju. Un līdz ar to jāatzīst, ka mēs nesam spējuši aizsargāt Eiropas iedzīvotāju veselību pretim pesticīdiem. Tādēļ aicinu tomēr šo tam skatīt pēc būtības un veikt būtisku reformu attiecībā uz vispārējo pesticīdu lietošanu. Un tādēļ arī vēl papildus mums tiešām vajadzētu izcelt šo jautājumu, ka ir jānodrošina daudz lielāka caurskatāmība un interešu pārstāvniecība. Skatklātā veidā. Paldies! Morelkungs ir minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Tad mēs balsojam par rekomendācijām, kādā veidā varam uzlabot normas, kādā veidā nosakām fitosanitāro normu ievērošanu un bīstam vielu atklāšanu. Tas ir apsveicami. Vienlaikus presē savukārt tiek norādīts tās lietas, kas uh, ir uh, saistīts ar Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādi, un ka viņi būtu vadījušies tikai pārceļot, tātad kopija paste variantā, uh, Monsanto norādes, lai gan viņi paši lielākie, mon, Monsants ir lielākais ražotājs, kas saražo šo glifosfātu, kas mums visiem ir tik satraucoši. Tas tiešām mums vajadzētu gan vienlaiks no parlamenta skaidri sniegt šādu signālu un arī no Eiropas komisijas un Eiropas pārtīks nekaitīguma iestādes skaidri paskaidrot, kāda ir bijusi šī situācija. Sadāk mēs zaudējam vispār savu uzticamību. Tad es runāju jā, par labāku kontrolas sistēmu, un vienlaiks arī ir jāsoda. Tiešām varbūt jāatklātos, ka šādi nepieļaujami soļi ir spērti. Paldies! Tālāk, Pošpisulkungs. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil tu... Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīšu šo ziņojumu, jo ir jāstiprina noteikumi attiecībā uz pesticīdu atļauju piešķiršanu Eiropā. Ļoti labi, ka tas mums eh, nodrošinās kvalitatīvas tiesību aktus eh, visās dalību valstīs. Esmu atbalstījis arī vairākus grozījumus, kas nosaka vēl stingrākas prasības. Diemžēl daži grozījumi netika pieņemti, piemēram, saistībā ar pesticīdu ierobežošanu saistībā ar dzīvniekiem. Bet, nu, jebkurā gadījumā šis te apstiprinātais tiesību akts ir augstas kvalitātes un labāks nekā iepriekš. Esmu priecīgs, ka tas tika pieņemts. Procedūras nostiprināšana saistībā ar uh, vai padarīšana par stingrāku saistībā ar jauniem pesticīdiem ļoti svarīga, un tas dod labumu saistībā arī ar tiesisko regulējumu. Paldies, Šuicis kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies! bažas par pārlieku plašu glifosātu izmantošanu izraisīja pest komitejas izveidošanu, kas ļoti smagi strādāja veselu gadu. Un šis ir viens no ziņojumiem, kas tika sagatavots, un tas ir apvienojis dažādas parlamenta grupas un, un, un politiskā spektra pārstāvis. Ir ļoti labi, ka apstiprināšanas procedūrai ir divas fāzes Viens ir Eiropas līmenī eh, saistībā ar aktīvām vielām, un otrs līmenis ir valsts līmenī, piemēram, saistībā ar augu aizsardzības produktu atļauju piešķiršanu. Šis tiešām ir pareizais virziens, jo mums ir jāņem vērā gan mūsu pilsoņu veselība, gan arī Eiropas nākotne. Paldies! Pēdējais runātājs Polčekungs. Paldies! Es atbalstīju šo ziņojumu projektu jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi būt atbildīgam, ilgspējīgam šajā ziņā. Piemēram, ne tikai Eiropā, bet arī citur. Piemēram, Čehijas republikā glifozāti un citas vielas eh, tiek pārlieku plaši izmantotas eh, lauksēmniecībā. Bet šīs eh, ir neselektīvas vielas, tās iznīcina pilnīgi visu zaļo, un ir noteikti labākas iespējas pieejamas tirgu Tieši tāpēc mūsu lēmumos eh, ir jāparedz pēc iespējas lielāka pārredzamība. Jāatzītas, jāatzīstas, ka, ka tad, kad strādāju agrī komitejā, mani maldināja viens pētījums, kas nav bijis pārskatāms, un varēja it kā apgalvot, eh, varētu pat apgalvot, ka tas bija eh, krāpniecisks pētījums. Uh, Un ir skaidrs, ka visam ir jābūt pēc iespējas paredzamākam, tāpēc atbalstīju šo ziņojumu un ceru, ka uz vidi balstīta pieeja nākotnē arī būs noteicošā. Paldies! Priekšsēdētājs saka paldies visiem kolēģiem par sadarbību un tagad pārtraucam sēdi līdz pulkstens trījiem.